Priekšsēdētājs padod labrīt arī tulkiem. Man ir tas prieks šajā priekšpusdienas cēlienā vadīt sēdi, aizstājot mūsu priekšsēdētāju Karimu Delī. Vai varam pieņemt darba kārtību? Nekādu grozījumu piedāvājumu nav? Nē un 25. darba kārtības punkts par dzīvnieku aizsardzību eh, transportēšanas laikā par šo regulu mēs balsosim vēlāk. 25. darba kārtības punkts par to balsosim citreiz. Vai ir kādas piezīmes par darba kārtību, vai varam to pieņemt pašreizējā redakcijā? Neviens kolēģis um, neizrāda vēlmi izteikties, tad esam pieņēmuši darba kārtību. 15. oktobra sēdes protokola pieņemšana. Ja arī šeit eh, nekādi iebildumi netiek celti, tad eh, protokolu varam uzskatīt par pieņemtu. Nē, kolēģim nav pretenziju. Priekšsēdētāja paziņojumi. Man paziņojumu nav. Tad varam uzreiz eh, ķerties klāt darba kārtībai. Unter Punkt 4 mit dem Thema autonomes Fahren im Autonomā braukšana Eiropas Savienībā, autonomie transporta līdzekļi. Vims Fantekāms ir mūsu referents. Un arī tūdaļ došu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! ir noslēdzies eh, ārkārtīgi interesants un intensīvs eh, darba process, jo, lai sagatavotu šo ziņojumu, mums nācās krietni pasargā, eh, pastrādāt. Tran komitejas sekretariāts mums patiešām sniedza palīdzīgu roku, sagatavojot arī kompromisu grozījumus tai skaitā. Dažādus autonomās uh, braukšanas aspektus mēs mēģinājām izgaismot, bet varbūt šis nosaukums nav īsti precīzi jārunā drīzāk par autonomajiem transporta līdzekļiem. Mēs nerunājam tikai par automašīnām un uh, kravas mašīnām, ir jārunā arī par um, dzelzceļu. Uh, Ir piemēram arī uh, metro, kas pārvietojas bez vadītāja. Mēs uh, tāpat varam pieminēt uh, gan dronus, gan arī iekšējo ūdensceļu transportu. Priekšsēdētāji, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, lai uzlabotu Eiropas pozīcijas konkurencē ar Ķīnu un ASV. Eiropa ir pietiekami attīstīta, tā ir pietiekami daudz potenciāla, lai tā pati varētu ražot autonomas transporta līdzekļus. Bet, ja runājam par likumdošanu un 28 e, dalību valstīm, e, mums ir jāvienojas, arī vēl komisijai, padomēji, parlamentam jāvienojas savā starpā. Mēs šeit arī pievērsāmies e, šī jautājuma sociāli sabiedriskajai dimensijai. Ir pietiekam daudz pilsoņu, kas šādiem transportlīdzekļiem neusticas. Piemēram, kolēģis Van Milterburgs pieminēja arī izglītības sistēmu. jo uh, šādas, šādi autonomie transporta līdzekļi varētu ietekmēt arī izglītības sistēmu. Mums ir jāsaprot, ka vairākums parlamentā un arī es pats uh, esam satraukušies par datu pārraidi, par to, kādi dati e, tiek piešķirti pakalpojumu sniedzējiem un arī citām struktūrām jārunā arī par uh, auto nomas uh, industriju, kas vēlas iegūt datus par uh, dažādiem automašīnu parametriem. Mēs runājam arī par iespēju savienojumu ar, piemēram, restorāniem, viesnīcām un arī um, mašīnām, um, dzīvokļiem, mītnes vietām, ka jūs, piemēram, no automašīnas varat noregulēt mājās apkuras sistēmu. Mēs runājam arī par tās augtajiem paplašinātajiem uh, transporta līdzekļiem, kur uh, OMMs apkopo datus, kas vēlāk uh, tiek piedāvāti partneriem. Un šie partneri vēlas pēc tam patiešo piekļūt šim lielajam datu kopumam. Es esmu visai mēreni noskaņots runājot par šiem datiem. Es nāku no tautas partijas, jo ir jābūt eh, kaut kādam līdzsvaram, ņemot vērā tos datus, ko autoražotāji piedāvā um, pakalpojumu sniedzējiem. Bet ir kolēģi, kam ir varbūt tādas nedaudz eh, radikālākas nostājas. Es ceru, <clears throat> ka būs arī. Um, Eh, kaut kāds eh, varbūt ļoti labs kompromiss, bet par to vēl nekas neliecina. Es gribēju pateikties kolēģiem eh, par sadarbību, bet par datiem mēs vēl diskutēsim. Tas arī CITS ziņojumā bija iekļauts, bet nu, līdz galam vēl neesam vienojušies. Paldies! Paldies, referenta kungs! Ismēls Ertuks tagad SD grupas vārdā. Paldies, Dīter, dargie kolēģi, labrīt! Pirmām kārtām man ir jāatvainojas uh, Ohēlī kunga vietā. Viņš jau ir ceļā uz parlamentu, bet ir uh, aizkavējies, un tādēļ man ir jāpauž viņa pozīcija, kuru prezentēšu jums tagad. Es esmu pārliecināts, eh, ka šis ir patiešām eh, labi sagatavots ziņojums eh, uzteicama iniciatīva. Gribēju pateikties Vimam Fandekampa kungam un arī kolēģiem par kompromisiem. Man trijās jomās ir atšķirīgs redzējums. Un gribēju arī pieminēt uh, CETS ziņojumu, par kuru uh, pirms dažām nedēļām nobalsojām. Mēs runājam par pilnīgu automatizāciju un nedrīkstam aizmirst nodarbinātību un sociālos jautājumus. Dažos kompromisos jūs tam pieskārāties, bet uh, noteikti tam vajadzēja pievērst vairāk uzmanības. Es nesaprotu, kādēļ mēs nepieprasām uh, Eh, tādas skaidrākas atsaucas uz sociālajiem jautājumiem. Mums ir eh, jāspēr daudz konkrētāki soļi. Jaunā rūpnieciskā eh, revolūcija, tehnoloģijas, automatizācija, tas viss ir tepat, tas viss jau klauvē pie mūsu durvīm. Mēs nevaram vairs kavēties. Uh, Un ja mēs runājam par alternatīvu kompromisu attiecībā uz 4 un 4a, tur ir runāts par datu īpašumu tiesībām, lai eh, varētu garantēt tehnoloģiski neitrālu piekļuvi inovatīviem datiem visā automatizēto transporta līdzekļu vērtību ķēdē. CETS ziņojumā bija kompromisa grozījums, ko atbalstīja ETP grupa, runājot par visām uh, iesaistītajām pusēm un visām uh, struktūrām. Kādēļ ETP grib tagad šo aptvērumu sašaurināt un atocināt uh, tikai uz dažiem partneriem? Mēs arī apspriedāmies vakar vakarā ar ALDE un ETP grupu un pēc uh, garām diskusijām beidzot Mātijās Van Milterburgs un Vims Van de Kamps atbalstīs GUE un SD pozīciju, bet joprojām ir atšķirības. Mums ir nepieciešama uh, labāka, skaidrāka komisijas stratēģija un visa šī automatizētā vērtību ķēde šeit ir jāiekļauj aptvērumā ne tikai dažas uh, puses un daži spēlētāji. Tas ir uh, Orelī kunga viedoklis, tas ir mūsu ēnu referents. Paldies, paldies, ka uzstājāties viņa vietā EKR grupas vārdā. Zlatovska kungs, lūdzu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również e, sprawozdawcy, panu Van de Kampowi oraz kolegom. Paldies, paldies Van de Kampa kungam, paldies arī pārējiem ēnu referentiem, ar kuriem sadarbojos. Es negribu atkārtot jau izskanējušus argumentus. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir pietiekami Eh, daudz jau izgaismots. Mēs te nerunājam, protams, tikai par eh, ceļu satiksmi, jāpiemina arī dzelzceļš un ūdens transports, bet ir jādomā arī par tiesībām. Šis tirgus eh, Eiropas Savienībā gandrīz nemaz neeksistē. Mēs vēlamies, lai būtu godīga konkurence, ņemot vērā transporta līdzekļu aprūpi, tehnisko apkopi. Mēs jau ilgus gadus Mēs esam pārliecinājušies, ka autoservisiem arī būs jāspēlē ļoti nozīmīga loma. Nevar būt tā, ka, piemēram, patērētājs ir pilnībā atkarīgs vēlāk nopērkot šādu transporta līdzekli tikai no ražotāja. Ir, eh, protams, jānodrošina piekļuve datiem, lai arī eh, autodarbnīcu, autodarbnīcas, autoservis varētu šiem datiem piekļūt. Tas ir svarīgi arī eh, raugoties no drošības aspekta aspekta. Protams, neapšaubāmi ir jāsargā intelektuālais īpašums. Mēs te saskatām arī zināmus uh, drošības riskus. Šis jautājums uh, vēlāk ir. Uh, jāplūko ļoti nopietni, runājot par likumdošanas ietvaru. Noteikti ir kaut kas eh, jādara lietas labā, ir jābūt likumdošanas ietvaram, bet nevajag varbūt tādus nerealistiskus termiņus piedāvāt. 1. janvāris 2020. gadā man šķiet visai piemērots datums lielos vilcienos varam piekrist mūsu referentam un kompromisu priekšlikumiem. Mūsu grupa rītdien balsos par. Paldies! Paldies, Latovska kungs! Alde grupas ēnu referentam tagad došu vārdu, lūdzu. Eh, Miltenburga kungam, paldies! Es arī gribēju pateikties Vimam Fandekāmpam un ēnu referentiem par labu sadarbību ziņojumu tapšanā. Es domāju, ka šis ziņojums ir vēl nākamais solis virzienā uz autonomajiem transporta līdzekļiem Eiropā. Eiropai ir jākļūst par līderi šajā uh, jomā, jo pārējā pasaulē arī, protams, uh, Eh, viss notiek un eh, šī ražošana nestāv uz vietas. Eh, jādomā arī par CO2 emisiju samazināšanu. Ar šādu automobīļu palīdzību to varētu izdarīt. Kompromisu grozījumus tas arī ir ļoti labi formulēts tiek runāts par tehnoloģiski neitrālu pieeju un arī godīgu līdztiesīgu piekļuvi datiem. Bija arī diskusijas par 4. un 4a punktu. Referents ir to uh, formulējis tā, ka ir jāapzinās, uh, kur ir jārīkojas un uh, kāda likumdošana vēl šajā jomā ir uh, nepieciešama. Protams, likumi šeit ir nepieciešami un ir pienācis īstais brīdis, lai mēs beidzot uh, šo sektoru regulētu. Mēs nerunājam tikai par uh, sabiedrības uh, interesēm, vispārīgām interesēm, mēs runājam arī par drošības jautājumiem, par inovācijām šajā tirgus segmentā un arī piekļuve datiem šeit ir ārkārtīgi būtiska. Noslēgumā priekšsēdētāji Es gribētu tikai piebilst, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Tas ir svarīgs Eiropai. Mums ir nepieciešama likumdošana šajā jomā, un referentam ir pilnīga taisnība. Ir jāapzina, kas tieši ir nepieciešams, ir jābūt ietekmes izvērtējumam. Uh, Un, nu, varbūt eh, tiem, kas uh, Uh, nomainīs uh, kabrioletam jumtu vai uh, priekšējo stīklu. Varbūt tiem visiem nevajag visām darbnīcām un servisiem piekļuvi arī jūtīgiem ar personisku informāciju saistītiem datiem. Tātad šeit vēl ir pamats diskusijām un tagad ir jānoskaņojas balsošanai. Paldies! Paldies, Van Miltenburga kungs! Es neredzu vairs nevienu citu ēnu referentu zālē no zaļajiem. Nē, neviens vairs par autonomo braukšanu nevēlas runāt. Tad došu vārdu Fanzāma kungam no ekonomikas un sociālo lietu komitejas. Jā, ja, vielen dank. Um... Un vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe. Paldies, paldies, ka man šodien ir iespēja izteikties un uh, iepazīstināt jūs ar um, ekosoku atzinumu, kas veltīts autonomai braukšanai. Mēs šo iniciatīvu atbalstām ar abām rokām un uzskatām, ka ir pienācis īstais brīdis, lai arī automobīļu sektorā noteiktu drošības standārtus, kas varbūt uh, Eh, parasti ir bijuši tik eh, stingri, piemēram, aviācijas un dzelzceļa sektorā. Protams, mums ir jānoiet vēl eh, garš ceļš. Mums ir arī uh, jāprot prognozēt, kas notiks jau tuvākajā nākotnē. Būs tāda daļēji automatizēta braukšana, kad. Uh, Piemēram, šī automatizētā braukšana notiek tikai par kādiem 50%. Eh, tā ir kā asistences sistēma, bet vēlāk ir iespējams pāriet uz eh, tādu pilnīgi jaunu, eh, pilnīgi automatizētu braukšanu. Un ir tā tad jāražo jauni automobīļi, ir jāatjauno autoparks, un tas ir tāds aizkavējuši faktors, jo jau saražotās automašīnas nevar papildināt ar kaut kādām atbalstu atbalsta sistēmām. Un e, Jāsaka, ka daudzi autobraucēji nemaz nezin, kā rīkoties ar šīm automatizētajām atbalsta sistēmām. Ir cilvēki, kas tās izslēdz. Un e, arī, e, piemēram, ja mainās šoferi, ja mašīnas tiek īrētas, iznomātas, tas viss patiešām rada problēmas. Mēs esam arī formulējuši prasības autonozarei, pilsētām un pašvaldībām arī nodrošināt vietas, kur um, braucēji var vingrināties braukšanā ar šādām automašīnām, jo uh, citādāk uh, tas viss prasīs vēl uh, krietni ilgāku laiku. Ja mēs runājam par pilnīgi automatizētu braukšanu, uh, nu, tā ir vēl tāla nākotne, lai gan par to jau daudz tiek runāts. Un, protams, eh, uz ielas, uz ceļiem ir daudz citu transporta dalībnieku, ir citas automašīnas, ir eh, velobraucēji, ir kājām gājēji, un ja mēs vēlamies, lai šīs autonomās sistēmas būtu simtprocentīgi drošas, un tādas prasības mēs arī izvirzām, nevar būt nekādas eh, iecietības pret negadījumiem būs patiešām uh, grūti garantēt, lai visi satiksmes dalībnieki būtu līdztiesīgi uz ielas. Un, protams, arī pilsētu plānošanā, uh, ceļu būvē tas viss būs jauns izaicinājums. Un uh, tagad nu, Eiropā šī infrastruktūra nav tik ļoti atbilstoša autonomai braukšanai. Un ir arī bijušas debates par piekļuvi datiem, kas tieksim, tiek transporta līdzeklī apkopoti. Platformas izdara lielu spiedienu, tās vēlas, protams, piekļūt šādiem datiem, un jā, tā ir jauna niša, jaunas iespējas biznesam, bet drošībai ir jābūt galvenajam principam. Nu, mašīnām nevajadzētu kļūt par viedu tālruņiem, tām vajadzētu būt pilnīgi drošām, un eh, piekļuve datiem šeit noteikti nav prioritāte. Paldies! Paldies Zamakungam par šiem eh, skaidrajiem eh, komentāriem, un tagad Fanderlindena kungs no komisijas. Ko komisija par to domā? Good morning. Uh, on behalf... Labrīt! No komisijas puses vēlētos uh, izcelt vienu lietu, pirms došu vārdu kolēģim. Ziņojumā šķiet uh, tiek norādīts, ka pilnīgi autonomie transporta līdzekļi ir uh, CTS sistēmas evolūcijas daļa un vairs nebūs nepieciešama uh, Eh, šāda veida pieslēgšana CTS un eh, sadarbīgās sistēmas joprojām būs aktuāls automatizētajos transporta līdzekļos. Ja mēs vēlamies nodrošināt 100% drošību, viņiem būs jāspēj koordinēt eh, savas rīcības un veikt saziņu. Labrīt, es esmu Antonīla Groša no mm, DG Growth. Papildināšu kolēģi teikto, mēs atbalstam uh, to, ka mm, ir atbalsts eh, ar šo paziņojumu komisijai, un eh, tas ir tikai sākums. Mm, paziņojums bija pirmā daļa, mēs jau piemērojam to, kolēģis jau runāja par eh, kooperatīvām mm, ITS. Tagad gatavojam likumdošanu, lai veidotu šo sadarbību starp transportlīdzekļiem. līdzekļiem Un tajā pašā saistībā mēs strādājam arī pie piekļuvis datiem. Daudzi no jums to pieminēja. Tas eh, tiek aprakstīts kā viens no lieliem problēmu jautājumiem, un doma ir sagat veikt sagatavi iespējiem uh, likumdošanas uh, soļiem. Uh, bet tas būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē, jāizvērtē dažādās iespējas mūsu priekšā, bet pie tā jau strādājam. Uh, vēlamies būt gatavi jau nākamajā komisijas eh, sasaukumā. Un jau tika vairāk kārtīgi pieminēts, ka nepieciešami tiesību akti, labās ziņas mm, ir eh, tieši tas, ka piedāvājam drošības noteikumus transporta līdzekļiem. Jums ir lieliski iespēja bruģēt eh, ceļu autonomajai vadīšanai ar šo priekšlikumu un var uh, varat virzīties priekšu šajā failā, jo tur ir paredzēta arī ceļu satiksmes drošība šiem transporta līdzekļiem. Pēdējā lieta, kas tika pieminēta cilvēku faktors, jā, arī šeit. Mēs piemērojam jau eh, pagājušā gada māja paziņojumu. Vakardien bija Bulkas kundzes organizēts eh, pasākums par autonomu Bulkas kundzes par um, autonomās vadīšanas ietekmi uz ieinteresētajām pusēm. Tā ka tas arī notiek. Paldies! Jā, vielen dank. Ich denke, wir können da eng zusammenarbeiten, Parlament und Europa. Paldies! Ļoti jauki, ka parlaments un komisija var tik labi sadarboties. Un nesen arī tika pieņemta mm, vispārīgā datu aizsardzības regula, kas kalpos par pamatu datu aizsardzībai arī turpmāk findet morgen am Rītdien balsojam desmitos, bet, nu, varbūt vēl eh, Vims noslēgumā grib piebilst uh, kaut ko. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ieklausījos ja ēnu referentu viedajos vārdos. Vēlējos pateikties arī Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejai par atzinumu. Paldies komisijai. Grau un Tran ģenerāla direkciju pārstāvi bija klāt. Es ceru, ka mēs varēsim jau drīz pieņemt atbilstošo likumdošanu. Mēs nevaram patiešām uh, Uh, palikt uh, iepakaļ uz Ķīnai un ASV. Tur viss uh, notiek vējas pārnos. Mēs nedrīkstam atpalikt. Paldies! Jā, es glaube, das eine entscheidende. Paldies! Protams, mums ir jābūt spējīgiem konkurēt ar Ķīnu un ASV. Pirms turpināt darbu, gribētu šeit sveikt manu apmeklētāju grupu no Tīringenes, kas pārstāv transporta asociāciju, taksometri, loģistika, viss, kas saistīts ar transportu, laipni lūgti. Piektais darba kārtības punkts priekšlikums uh, regulai par uh, drošību attiecībā uz uh, vieglajām, uz transporta līdzekļiem, šiem līdzekļiem paredzēta sistēma sastāvdaļa un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšana attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza regulu 2018 un atceļ regulu 78 šķērsvītra 2009. IMCO komiteja ir atbildīgā komiteja, Roža Fantūna ir referente mēs esam sagatavojuši atzinumu, kura autors ir Matijas Van Miltenburgs. Došu viņam vārdu. Lūdzu. Man Miltenburg kungs. Thank you, Chair. Uh, yesterday we had a... Paldies priekšsādātāji. Vakardien bija ļoti konstruktīva ēnu referentu sanāksme par šo tēmu. Vēlētos pateikties kolēģiem par sadarbību un ieguldījumu. Kopsaucēja atrašana nekad nav viegli, tīpaši paturot prātā to, ka ir 119 uh, 191 grozījums reizēm atšķirīgos virzienos iesniegti, bet esmu pārliecināts, ka izdosies eh, sniegt eh, ļoti saprātīgu atzinumu IMCO mm, komitejai, jo ceļu drošības uzlabošana ir uh, viens no svarīgiem jautājumiem mūsu komitejā. Vēlējos uzsvērt dažus no galvenajiem jautājumiem, kas uz spēles. Joprojām uzskatu, ka transporta līdzekļu drošības pasākumi, ko ievieš komisijas priekšlikums, lielā mērā ietekmē mm, ceļu drošības uzlabošanu uz ceļiem un nevajadzētu tiem pieiet nenopietni. Kā jau tika norādīts, te arī liels solis pretī autonomai vadīšanai, arī dažādiem ātruma Mm, kontrolējošām sistēmām, joslu ievērošanas sistēmām. Es domāju, ka jāatbalsta šīs iespējas tā, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Šie iemesli dēļ jābūt arī piesardzīgiem attiecībā uz noteiktiem grozījumiem mm, par iespēju viegli izslēgt šīs iespējas, jo tas arī samazina uh, Mm, drošības pasākumu efektivitāti. Tāpēc es būšu piesardzīgs attiecībā uz to, ko mēs vēl varam panākt, un arī attiecībā uz eh, kompromisiem. Tāpat arī datu eh, eh, ierakstīšana būtu jāuzrauga visos transporta līdzekļos. Nu, tam nevajadzētu at būt atkarīgam no konkrētā segmenta vai uh, um, autotransporta līdzekļa gammas. Tāpat arī par datu aizsardzību un datu ierakstīšanu esmu ieviesis visaptvarošus grozījumus par šo tēmu. Ceru, ka tur arī uh, būs plaši atbalstīts uh, kompromiss. Un pēdējā lieta vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir uh, informācijas sistēma šiem aklajiem punktiem Un šī sistēma mm, ir visai visaptvarošā veidā apskatīta komisijas priekšlikumā. Un mans personīgais viedoklis, ka mm, šādas asistences vadībā ieviešana nebūtu nepieciešama. Nu, varbūt komisija varēs apstiprināt mana mm, viedokļa pareizību. Manuprāt, tas jau ir komisijas priekšlikumā, vai varbūt kaut kas būs uh, jāprecizē un jāpievieno, un tad tur arī cerams būs kompromiss. Un uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu komitejā būtu ambiciozs un realistisks atzinums, lai industrijai būtu pietiekams laiks eh, inovēt, bet eh, neaizmirsīsim to, cik svarīgi ir ievies šis drošības. Uh, iespējas autotransporta līdzekļos un uzlabot ceļu satiksmes drošību kopumā Eiropā. Un es domāju, ka kolēģi man pievienoja šajā ziņā. Es ceru, ka nonāksim pie laba risinājuma. Mums vēl ir nedaudz laika, jo IMCO balsojums būs tikai nākamā gada sākumā. Tad, nu, es domāju, ka varētu balsošanu šajā komitejā pārcelt līdz 10. janvārim Mm, tas jau ir ticis izziņots ēnu referentam, ziņotājiem, tā lai varētu atrast vēl papildu kompromisus, kaut arī tas nevienmēr ir vienkārši, jo ļoti daudz grozījumu, nu, kaut vai runājot par drošību, tur arī nevar būt kādi mm, kompromisi. Un tad viss eh, atkarīgs no balsošanas, bet esmu visai apmierināts ar eh, procesa virzību. Uh, un ceru, ka izmantosim papildu laiku, lai vēl sniegtu papildu kompromisus. Paldies par jūsu uzmanību un turpināšu strādāt ar ēnu referentiem. Jā, vielen dank, Herr van Miltenburg. Wir kommen jetzt zu den. Paldies Van Miltenburga kungam. Tagad uh, uzklausīsim citus runātājus. Es esmu pats ETP grupas ēnu referents un tagad uh, izteikšos pats tātad. Paldies eh, par šiem priekšlikumiem, un vakardien mums vēl bija ēnu referentu sēde. Es gribēju atvainoties, eh, ka nebiju klāta eh, šajā sēdē. Man vajadzēja doties eh, dažādu iemeslu dēļ prom no Briseles, bet tomēr šeit bija pietiekami arī <clears throat> daudz kolēģu, kas piedalījās sēdēs, un es gribētu pateikties Miltenburga kungam par to, ka viņš viņā alaž atradu dzirdīgas ausis. Bija 191 grozījums, un šķiet kompromisi iekļaut tikai 27 uh, grozījumus. Es domāju, ka mēs varējām būt patiešām uh, tādi ambiciozāki. Es uh, gribētu iekļaut kompromisu grozījumos vairāk grozījumu nekā sākotnēji un arī izstrādāt jaunus kompromisu priekšlikumus. Uzskatu, ka runājot par tādiem pretrunīgākajiem jautājumiem, varam uh, arī uh, atrast kopsaucēju tā vietā, lai jau no paša sākuma uh, domātu tikai par komisijas priekšlikumu, kas patiesībā ir ļoti labs. Komisijas priekšlikums man šķiet eh, izdevies, jo tajā ir eh, pārņemts arī ļoti daudz ideju no mana iniciatīvas ziņojuma, kas tapa pirms diviem gadiem. Protams, tas nenozīmē, ka šeit nebūtu iespējams kaut ko vēl nopulēt un uzlabot. Mēs noteikti varam arī atrast kopīgs risinājums. Es esmu uh, sagatavojis vairākus grozījumus, un mana asistente arī jūs ar tiem iepazīstināja. Mums nav jāatrod kompromisi pašmērķa vārdā, mums ir nopietni jāuztver uh, šis priekšlikums, un ir jādomā arī par uh, kopīgiem. Uh, tādām kopīgām normām, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Tas ir mūsu kopīgais mērķis, un mums nevajadzētu patiešām aizmirst pilnīgi nevienu parametru, lai uzlabotu mūsu pasažieru drošību. Eh, Tie, eh, kas cīnās, nevar zaudēt, un tie, kas eh, atsakās no cīņas jau pašā sākumā, ir jau zaudējuši, pat neuzsākot to. Mums ir jādara daudz vairāk mūsu pilsoņu drošības labā. Un tagad SD grupas eh, ēnu referenti ir klāta. Dargā Olga, tev vārds. Vāžanē kolēģiņā, kolegove. Paldies par doto vārdu, paldies priekšsēdētājiem. Vakardien mums bija ēnu referentu sanāksme. Tur mēs varējām izskatīt eh, visus iespējamos eh, kompromisus, arī precizējām pozīcijas par grozījumiem. Ļoti daudz to bija. Un šie grozījumi reizēm ir eh, ļoti atšķirīgi. Kompromisa rašana nebija viegls uzdevums. Darba priekšā vēl ir daudz. Tomēr Eh, par noteiktām pieejām izdevās vienoties, piemēram, par eh, kabīnes formu. Tas noteikti uzlabos šofera redzamību. Mm, viņam būs lielāka skaidrība par to, kas notiek ap transporta līdzekli. Pateicamies par šo kompromisu. Tāpat atbalstu kompromisu par mm, riepu veidu. Mm attiecībā uz eh, testiem, kas tiek veikti dažādos apstākļos. Mums ir jārunā arī par eh, datu iegūšanu pēc negadījumiem. Te ir eh, datu reģistrācijas problēma. Nu, tas ir svarīgi gan arī no datu aizsardzības viedokļa, un arī pašas mehānisma efektivitātes ir svarīgi, lai mēs turpinātu sadarboties uh, un strādāt pie kompromisiem tur. Arī būs vēl darbs priekšā, bet uh, vēlos uh, jau pateikties par lielisko sadarbību. Arī ar priekšsēdētājs ceru, ka mums izdosies um, atrast pozīciju, kas veiksmīgi varēs tikt uh, piemērota un izmantot IMCO darbā, kas ir kompetentā šajā jomā. Paldies! Jā, vielen dank, Vasinā. Paldies Senālaus kundzei no EKR grupas. Robertu Zīli zālē neredzu. Vai kolēģis vēlas ko teikt? Well, I can say. Lungrēn kungs, jā, kaut ko jau es varu piebilst īsti neatbalstu elektronisko aprīkojumu, kas pārņems eh, vadītāja atbildību lielā mērā. Es domāju, labāk būtu apmācīt eh, pašus šoferus, lai viņi kļūtu par labākiem braucējiem, jo, lai cik arī daudz tehnoloģijas jūs neieviestu, tas nepalīdzēs, jo arī elektroniskās eh, sistēmas uh, Nu, var neveiksmīgi darboties, laiku pa laikam tur būtu kādas problēmas, jo, ja dators būtu mašīnu uz ceļa, jau tiktu aizliegts, jo reizēm tas apstājas un tad jāizslēdz ārā. Elektroniskās sistēmas arī nostāda vadītāju bīstamā pozīcijā, jo viņam būs jāpaļaujas uz elektronisko aprīkojumu, kuram jāpārņem vadība pār situāciju. Un, kā jūs zinat, tad es arī esmu Eh, sacīkšu eh, mašīnas eh, braucējs un vienīgais, kas var glābt situāciju mm, šajā rallija sacīkstē, mm, esmu es pats, un tas tad saistās ar vadītāju apmācību, lai viņi kļūtu par labākiem braucējiem. Jo, godīgi sakot, ir diezgan slikti šoferi satiksmē, kas piedalās to ikdienas var redzēt, lai cik arī elektroniski aprīkojam jūs neieviestu, tas nezvai kā līdzēs, jo viņi vienkārši nemāk braukt. Un eh, es saprotu, kāpēc mēs vairāk nerunājam par apmācību. Gluži kā datorā, ja jūs nevarat eh, izmantot datoru pareizā veidā, nu tad labāk rakstiet ar eh, pildspalvu, jo uz datoru jūs neko nepanāksiet, jo nemācēsiet to izmantot. Un tieši tas pats arī attiec uz transporta līdzekļiem. Paldies! Jā, dank, Paldies Lungrien kungam! Jā, nu ir ļoti daudz sliktu šoferu, bet neviens to nekad neatzīs, jo visiem šķiet, ka vainīgi ir citi. Tagad zaļo grupas vārdā Mihels Krāmers, lūdzu. Jūs esat ēnu referents. Paldies! Es arī gribēju pateikties referentam, ēnu referentiem. Mēs ļoti labi esam sadarbojušies un ETP ēnu referentu ļoti labi pārstāvēja viņa asistente. Paldies par to priekšsēdētāju. Mums zaļajiem ir četri svarīgi punkti. Pirmām kārtām šie šīs īpašās asistences sistēmas, eh, protams, automašīnas eh, ir eh, attiecīgi jāpielāgo jaunajām prasībām, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem. Teh, no tehniskā viedokļa tas viss ir iespējams, tādēļ nevajadzētu arī pārāk ilgi kavēties. Otrām kārtām ātruma ierobežojumi. Protams, tur nav nekā aplama. Ja kāds pārkāpja ātrumu, tad varbūt arī ir jābūt konkrētam signālam, bet vai to ir iespējams izslēgt? Mēs vēlamies uh, noteikt lai noteikta ātruma ierobežojuma gadījumos nebūtu iespējams fiziski braukt ātrāk. Nu jā, citreiz ir iespējams izvairīties no negadījuma braucot ātrāk, un tad ir iespējams šo brīdinājumu signālu vai brēmžu sistēmu izslēgt. Bet patiesībā. Uh, Ieviešot šādus ierobežojumus, ir iespējams krietni samazināt ievainoto un bojā gājušo skaitu. Tātad vienkārši konkrētos brīžos nav iespējams braukt ātrāk, un tad arī autobraucējiem būs tam jāpielāgojas, un viņi varbūt arī tad brau, nebrauks tik pārgalvīgi. Un ja ir 30 km ierobežojums, nu tad nevar braukt ar 80 km stundā un vēl apdzīt kaut kādas kraus mašīnas. Trešām kārtām alkohola kontroles um, ir paredzētas stingrākas arī uh, komerca uh, transporta līdzekļos, bet mēs vēlamies uh, kontrolēt pilnīgi visus autobraucējus, jo bieži vien arī alkohols un ātruma pārkāpumi iet roku rokā. Autobusa vadītāji un taksometru šoferi, viņi, piemēram, nav smagajās mašīnās, nu tad uz viņiem tas neatieksies. Un ceturtām kārtām uh, jaunā tehnoloģija. Eh, vairums Auto, tās augtais doring, tā tad, eh, piemēram, ļoti daudz velobraucēji cieši negadījumos, eh, jo viņi brauc gar automašīnu un pēkšņi šofers attaisa durvis. Nu, tas ir ārkārtīgi bīstami. Un, ja cilvēki vēl braucot uz riteņa, tajā brīdī skatās telefonā, nu, tas arī ir ļoti bīstami. Un tad mēs varētu arī ieviest šādu sistēmu, ka durvis konkrētos brīžos nevar uh, atvērt. Piemēram, Nīderlandē jūs varat atvērt durvis ar labo roku un paskatīties, uh, vai aiz muguras tur neviena nav, bet uh, ir arī šādas durvju bloķēšanas sistēmas atsevišķos gadījumos iespējams, un tad ir vēl papildus jāpiemaksā. Un, ja būs šādas um, tikai atsevišķas um, Eh, prasības, tas, protams, būs ārkārtīgi dārgi, bet ļoti daudz eh, negadījumu rodas tieši šādā veidā, nejauši atverot durvis, un ja mēs tādu bloķēšanas sistēmu varētu noteikt eh, kā obligātu prasību visām mašīnām, tas arī ļoti daudz cilvēku dzīvības varētu ietaupīt. Protams, mums vēl ir jāapspriež ar IMCO, kas ir atbildīgā komiteja, bet es ceru, ka vairums šādu prasību atbalstīs. Paldies! Vielen Dank. Paldies! Krāmerkungam. Šķiet, visi ēnu referenti ir uzklausīti. Vēl no kolēģiem ir pieteikusies Ajāls Enders kundze. Inese. Ines, tu esi gemeldet. Inese, tu vēlējies uh, izteikties. Ok, perdon, perdon, presidente, es, ka tāmos. Atvainojos priekšsādātāji, jā, nu mēs te vēl skatām uh, balsošanas sārakstu par uh, Connecting Europe mehānismu, bet, nu, jā. Mēs te joprojām strādājam pie Eiropas Savienošanas instrumenta, un tad man nebija pietiekama laika iepazīties ar visiem priekšlikumiem un grozījumiem. Vēlējos tikai Mitenburga kungam pajautāt tādu lietu. Redzu, ka viss, kas saistās ar datu aizsardzības pieeju un tās mehānismiem, tiek piedāvāts tādam rokas grāmatas formātā. Nu, tas, visas šīs instrukcijas un rokas grāmatas, viņas taču ārkārtīgi daudz eh, un eh, biezas, un eh, vai mm, ir domāts par to, jo es skat, nu, visus grozījumus es neesmu izskatījusi, bet vai būtu kāds noteikts kontrakts, kā to reizēm paraksta kādi Eiropas uzņēmumi, un kas tad liek uh, transporta līdzekļu pircējiem parakstīt eh, kādu vienošanos saistībā ar datiem, par datu izmantošanu, kaut kādu piekrišanu vai ko tam līdzīgu. Un tas arī būtu iespējams svarīgi, ka varbūt eh, vismaz vadītāji zinātu, ko viņi pērk, jo viņi pērk uh, arī uh, datu izplatīšanas ierīci beigu beigās vai saņemšanas ierīci, kas varētu tikt izmantot. Un varbūt Mitenburga punkts tātad desmitajā grozījumā ir pret to, lai mm, valsts iestādes izmantotu šos eh, datus anonīmā veidā. Uh, lai eh, veidotu negadījumu statistiku. Manuprāt, tas svarīgi, lai šīs valsts iestādes varētu izmantot šos datus, bet anonīmi, lai tieši izvairītos no šiem negadījumiem. Paldies! Jā, vielen dank! Würden... Paldies! Tad došu vārdu komisijai. Grau ģenerāldirekcija Pēters Broits lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies priekšsādātājiem. Paldies arī Van Milteburga kungam, referentam par to, ka tik eh, lielu uzmanību pievēršat mūsu iniciatīvai ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, mm, risinot transporta līdzekļu drošību. Koha kungs, jums ir taisnība, jūs tiešām esat eh, ļoti lielā mērā iedvesmojis mūsu priekšlikumu, pateicoties jūsu pašiniciatīvas ziņojumam. Mēs, protams, esam ļoti priecīgi redzēt, ka diskusijas Eiropas parlamentā tagad virzās uz priekšu. Ir dažas lietas, par kurām vēlētos izteikt komentārus. Mm, par darbu, ko veicat. Vēlētos izcelt, ka grozījumi, kas aptver noteiktas tehnoloģijas vai drīzāk piedāvātos pasākumus, piemēram, viedo ātruma kontrols sistēmu, mm, nu, šie priekšlikumi balstās uz domu, ka ir alternatīva sistēma, mm, šī mm, ierobežošanas sistēma, kurā ir maksimālā uh, maksimālais ātrums, um, tā ir cita sistēma, bet mūsu sistēma saistās tieši ar pašu braucēju, jo mūsu piedāvātā sistēma 70-90%, mm, tas ir 17-19% uh, riska samazinājumu panāk. Uh, Bet, ja mm, mēs aprobežošamies tikai ar ātrumu ierobežošanas sistēmu, tad uz pusi šis eh, risks uh, mainās. Un eh, viedā ātruma asistence ir vienīgais tāds efektīvais pasākums, tāds augstākā līmeņa pasākums, jo tikai ar dažu kilometru stundā samazinājumu un ļoti lielā mērā var ietekmēt drošību. Uh, jo, ja to ņemam nost, tad ieguvumi uzreiz nokrītas. Ja ņemiet to lūdzu vērā, nu es strādāju pie skaitļiem, bet mēs te varam runāt tiešām par simtiem tūkstošiem papildu zaudētu dzīvību, ja ir izmaiņas no inteliģentās eh, ierobežošanas sistēmas uz uh, E, viedo ātruma informācijas sistēmu. Nu, runa ir arī par piekļuvi šīm sistēmām. Tas sistēmas jau tirgu pastāv, daži ražotāji arī e, gūt, e, gūst labumus un gūst labus panākumus, izmantojot šīs sistēmas. Ir pētījumi, kas teica, ka ir desmit. 10 procentu nepaļāvības vai kļūdas līmeņu šobrīd. Nu, tas pat nav šobrīd, tas drīzāk varētu būt dažus mm, gadus atpakaļ. Nu, ja par manu mašīnu būtu deviņi atzīme no desmit, nu, tas būtu ļoti labs rezultāts un kļūst tikai labāk, jo 2018. gads tagad ir, bet kad 22. Mm, gads pienāks, būs uh, jaunu modeļu ieviešanu un pat eh, pēc, divus gadus pēc tam jaunajos um, līdzekļos būs jāievieš šīs sistēmas tehnoloģija, uzlabosies un būs arī informācijas infrastruktūra. Pirms brīža pieminējām autonomo vadīšanu. Uh, Arī autonomai mašīnai ir jāzina ātruma ierobežojumi, tas ir absolūti nepieciešams. Tad dalību valstīm nekas cits neatliks, kā uzlabot šo informāciju un kā pievienotais bonus jāsai inteliģentā ātruma asistence palīdzēs krietni labāk strādāt nekā šobrīd. Un lūdzu ņemiet to ļoti nopietni vērā. Bija vēl komentāri par sliktiem autovadītājiem jātiesa, un mūsu pakotnes labums ir tāds, ka jūs tiekat aizsargāti pret tiem sliktajiem uh, autobraucējiem. Jūs no viņiem tiekat pasargāti, ja esat labs braucējs, un tādējādi var glābt jūs dzīvību un samazināt nāvis gadījumu skaitu. Uh, par asistences sistēmu ātrumam. Nu, mēs piedāvājam to, ka nu, nav tā, ka mēs uh, vēlamies mm, ļoti strikti ierobežot ātrumu, ka neļausim braukt ātrāk. Kaut arī tas tiešām glābtu krietni vairāk dzīvību, mēs saprotam, ka to nevar piedāvāt. Tāpēc piedāvājam otru labāko iespēju, proti viedo ātruma asistenci. Tātad eh, notiks šī sadarbība ar Mm, vadītāju, un ja vadītājs uzskatīs, ka nē, tomēr ir 50 km stundā, nevis 40, tad viņš varēs tā braukt. Bet, ja ātruma ierobežojums nav pieejams, tad eh, tas ir tāpat kā parastā braukšana, kas notiek jau šodien. Vienkārši ir jāuzrauga situācija un jāpieturas pie ātruma ierobežojuma, kā jūs to darat tagad. Tas ir atbalsta asistences sistēmas, bet tās. Uh, Eh, un tas ir ļoti svarīgi, tas ir eh, pēdējā risinājuma drošības sistēmas, nevis tā, ka tas būtu obligāti tās jāizmanto. Mēs skaidri runājam par ārkārtas bremzēšanas sistēmu, kad jau gandrīz ir par vēlu, tad mm, bremzes iedarbojas nevis šajā kruīza braukšanā, nevis, ka tas būs obligāti vai ka būs kādas autonomas funkcijas, kaut arī, protams, Tas noteikti palīdzēs turpmāk automatizācijā, jo sensori tiek izmantoti. Tie paši arī e, par šo joslu ievērošanu ir arī ārkārtas joslu ievērošana sistēma. Mūsu piedāvātā sistēma ļauj izšķērsot joslas, ja nav nekāda iemesla jūs atgriezt e, sākotnējā joslā, jo, ja rūpīgi iepazīstaties ar priekšlikumu, tur ir teikts, ka ka tikai tad, kad ir e, nenovēršams vai gaidāms negadījums, tad sistēma darbojas. Mēs nedomājam, ka šīs um, papildu funkcijas būs obligātas, un tad um, šoferiem vairs nebūs jāuzmanās un jāvēro ceļš. Un nu, tās ir lietas, kuras vēlējos izcelt. Un visbeidzot, šis Dūringa fenomens Mēs tam esam pievērsušies, bet mums nav statistikas datu, kas varētu uh, tiešām atbalstīt šo mm, tēzi par 40% negadījumiem ar mm, velosipēdiem. Jā, tā ir jauna tehnoloģija. Daži ražotāji, ko cenšas ieviest uh, tirgū, bet uh, uz to nevar paļauties, tas nav, nenotiek pietiekami ātri. Uzskatām, ka vajag krietni vairāk darba tā, lai uh, mēs varētu ko konkrētāku piedāvāt, tāpēc to vēl neatbalstam. Tad apstiprinam šo jautājumu par um, aklās zonas sistēmu. Tur ir divas lietas atsevišķi. Pirmkārt, tiek ieviesta ap šī asistence Tas ir piemēram, kad mm, griežās eh, smagā mašīna un notriec velosipēdistu, un vai arī mm, gājēji, bērni, piemēram, šķērso ļoti tieši tuvu eh, mašīnai ceļu, šoferis neredz, un tāpēc mašīna tiek apturēta pat. Un tas tā tad ir šajā pantā. Mēs ap, atzīstam, ka šī pagrieziena a, sistēma un arī um, braukšanas asistence šajā mazā bērna gadījumā ir aptverta šajā pantā, un mēs ceram, ka šis grozījums tiks apstiprināts, ko arī jūs piedāvājat. Tas tad arī viss no manas puses. Uh, ah. Paldies! Pirms atkal izteiksies referents, saka Krāmer kungs, par Doringu runājot. Es gribēju tikai pateikt, Bild Zeitung Vācijā avīze pirmajā lapusē bija Um, attēls un virsraksts Mercedes jūs pasargā, Mercedes uh, domā par uh, riteņbraucējiem, un tur bija rakstīts par Doring. Un ir arī citi raksti, tehnikas, tehnika, kas glābi dzīvi. Jā, ir jau arī procedūra iesākusies, varbūt es par to uh, nedaudz. Uh, varbūt es par to runāju pārāk vēlu, bet ja Mercedes var ko tādu izdarīt, es nesaprotu, kādēļ komisija saka, ka tas ir pārāk ātri un mēs to nevaram panākt. Nu, lūdzu, jūs varat eh, varbūt izlasīt abus šos rakstus un arī pateikt, ko jūs par to domājat. Ja tas ir iespējams, tas patiešām ļaus izglābt daudz dzīvību. Paldies Krāmer kungam par šo papildinājumu. Gribēju pateikties arī komisijas pārstāvim par um, detalizēto izklāstu, runājot arī par šo inteliģento ātruma regulāciju patērētāji. Mums noteikti par to ir jārunā, un tas varētu būt liels ieguvums. Un uh, atkal tagad izteiksies Van Miltenburga kungs, lūdzu, noslēgumam. Thank you, Chair. Very shortly. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Tas, kur mēs varam vienoties par kompromisiem, tur tad arī mēs to darīsim. Vakardien, piemēram, mēs arī runājām arī par atzīšanu un dažādiem citiem jautājumiem. Citi gribēja svītrot to par progresīvo avārijas bremzēšanas sistēmu, piemēram, nu tad mēs arī strādāsim pie šiem, pie šīm dažādajām bažām, kas ir visai pamatotas. Tad varbūt par šo būs vēl kāds kompromiss. Datu aizsardzība. Ajala Sanders kundz par to runāja. Iespējams, ka labākais, ko varam darīt, ir nosūtīt jums jaunu kompromisa tekstu ko mēs, piemēram, ar, eh, kur mēs integrējam arī to, ka ražotājs nodrošina arī to, ka arī datu reģistrēšanu pēc tam nevar izsekot un tas ir saistīts arī ar šiem eko jautājumiem. Es domāju, ka te mēs atradīsim kādu kompromisu. Jūs arī komentējāt arī par datu reģistru ierakstītāju. Uh, Ja es pareizi sapratu jūs vēlmi, tātad izmantot arī datus individuālajai izmeklēšanai pēc tam, kad ir notikusi avārija. Nu, te mēs esam tādi šaubīgāki. Mums ir jāizmanto dati pētniecībai, plašākai pētniecībai, nevis individuālai izmeklēšanai, kas notiek pēc avārijas. Kopumā uzskaitot, kā mēs izmantosim mūsu rīcībā esošo laiku, lai rastu papildus kompromisus, un tad, lai varam 10. janvārī balsot. Bet, nu jā, te arī jāņem vērā tas, ka dažkārt ir ļoti daudz grozījumu, kas ir dažādos virzienos. Esmu, protams, vienmēr gatavs rast papildus kompromisus, bet dažkārt tas nav iespējams. Mums ir arī e, Mēs nevaram izmantot tikai šeit vārdus un runāt par semantiku, ir jāatrod kompromisi, bet arī ir tomēr jāpanāk tādas sistēmas, kādas mēs gribam, un jāvienojas, vai mēs šīs sistēmas vispār gribam vai nē. Lūk, tas attiecībā arī uz IMCO. Paldies! Jā, vielen dank, Paldies, Miltenburga kungs! Es domāju, ka 92% no satiksmes negadījumu ir vainojama tieši cilvēciskā kļūda, tādēļ ir vajadzīgi labāki braucēji, bet ja būs tādi neredzami, automatizēti, varbūt līdzbraucēji, kas mm, pasažieri, kas palīdzēs pēdējā brīdī vadītājiem izvairīties no negadījumu radīšanas, tas arī būs ļoti labi. 10. janvārī mēs balsosim. Tagad uh, sastais darba kārtības punkts - priekšlikums uh, padomes un parlamenta regulai, lai veicinātu caurskatāmību un godīgumu, uh, izmantojot starpnieku pakalpojumus tiešsaistē. Un tagad Klaudija Papardēlu uzstāsies, lūdzu. Mulțumesc frumos, dragi colegi! Esmu um, foarte încântată să. Paldies, godātie kolēģi! Man ir ārkārtīgi liels prieks paziņot, kāpēc diskusijām ar ānu referentiem mums izdevās uh, izstrādāt ļoti labus eh, kompromisa grozījumus. Domāju, ka ziņojums ir līdzsvarots. Te ņemam vērā visu politisko grupu, kolēģu viedokļus. Man ir arī īpašs prieks par to, ka visi ēnu referenti bija elastīgi, piekāpīgi, lai eh, formulētu vienos kompromisus, un par to viņiem liels paldies. Šis ziņojums ir ļoti labs, tas ir līdzsvarots savā pieejā, tajā pat laikā tiek nodrošināta uh, taisnīgums un pāredzamība lietotājiem un tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem. Es, ka, mēs varēja, es, es kā referents varu atbalstīt visus kompromisu grozījumus, ceru, ka arī jūs to varēsiet darīt. Tāpat devītais grozījums ir milzīgs panākums, progress, jo esam šeit definējuši pāredzamības. Uh, jautājumu platformām ir jāinformē lietotāji, ja tās izmanto papildus izplatīšanas kanālus, lai varētu piedāvāt pakalpojumus un lai arī piegādātājiem varētu sniegt uh, tiesības izmantot šos kanālus, ja viņš to vēlas. Uh, Tālāk pār uh, brīdinājuma termiņu, lai ieviestu nepieciešamās izmaiņas. Uzskatām, kā te būtu labi, ja būtu šīs termiņš 15 līdz 30 dienas uh, pirms izmaiņu ieviešanas. Notifikāciju paziņošanas termiņš nepiemērojas, ja notifikācija notiek nekavējoties, jo tādējādi. Jo, Uh, piegādātājs likumu varētu pārkāpt. Šādos gadījumos platformām ir jārīkojas nekavējoties. Vēl viens svarīgs aspekts piegādātājiem ir jāparedz iespēja arī vest sārunas par um, to nodevu, kas uh, tiem ir jāmaksā, lai izmantotu platformas. Un šeit uh, būs taisnīgas sarunas, un te nodrošinām uh, arī uh, līdzsvaru starp dažādām pusēm viņu pilnvērām. 12. kompromiss ir ļoti svarīgs, jo. Uh, ja mēs runājam par klasifikācijas sistēmu, kā piegādātāji tiek kategorizēti pakalpojumu platformās tieši saistē, eh, tas ir nediskriminējoši eh, pakalpojumu piegādātājiem un vēlākās izmaiņas, tad arī par to ir jāziņo eh, piegādātājiem laicīgi. Ņemot vērā, ka šī kategorizācija ir ļoti svarīga pakalpojumu sniedzējiem un arī patērētājiem, jo tieši patērētāji pieņem lēmumu, uh, Uh, balstoties uz šo informācijas klasifikāciju. Un arī, jo vien, vienmēr ir jāņem vērā uh, pirmie rezultāti, kas uh, izlaiž ārā pēc meklējuma veikšanas. Tādēļ es uzskatīju, ka visiem klasifikācijas parametriem ir jābūt uh, pārredzamiem un tie jāpiemēro nediskriminējoši. Vēl viens svarīgs aspekts. Uzskaitu, ka tas ir ļoti būtisks un tas ir svarīgs arī turismam. Es esmu priecīga, ka man šeit palīdzēja dažādas politiskās grupas, ņemot vērā arī dažādos viedokļus un uzskatus šajā jomā. Platformām ir patērētājām jāsniedz uh, citi pakalpojumi. Te gribu runāt par lielākās labvēlības režīmu klauzulu. Es vēlos atvērtu konkurenci, brīvu tirgu un uzskatu, ka visiem pie, uh, piegādātājiem ir jāsniedz savu preču pakalpojumu uh, piedāvājums ir izmantojot citus kanālus, un turismu gadījumā uh, piegādātāja iespēja izmantot citus kanālus savām precēm pakalpojumiem, tas tikai nāk par labu patērētājiem, jo patērētājiem tādējādi būs iespēja izvēlēties labāku kvalitātu un labākus, labākas cenas. Astotais kompromis grozījums vienojamies par tekstu, kas garantē, ka tiešsaistes platformām ir uh, jāsniedz uh, nediskriminējoši iemesli par uh, sankciju paredzēšanu pret piegādātājiem, piemēram, līgumu pārtraukšana, uh, kontu slēgšanu un tā tālāk. Šī ir vienlīdz, šīs ir vienlīdzīgas attiecības starp abām pusēm. Te jābūt drošiem, ka platformas vienkārši no zila gaisa neizbeigs, nepārtrauks līgumus. Uh, nodarot kaitējumu piegādātājiem um, bez nopietna pamata, un ja piegādātājs par to iepriekš vispār nav brīdināts. Nu, lūk, šeit jā, mēs runājam par ļoti, ļoti jūtīgiem elementiem digitālajā ekonomikā. Es domāju, jā, ka līdzsvers ir panākts visiem, gan platformām, gan gala lietotājiem, proti patērētājiem, gan arī pakalpojums sniedzējiem. Ar lielu interesi sagaidu jūsu komentārus par uh, šo. Um, ziņojumu un arī ceru, ka jūs sniegsiet uh, savu, ko, uh, savu padomu. Paldies! Jā, vielen dank für Ihre Darlegung, Frau Tapadel. Jā, paldies, paldies Tapadels kundzei par prezentāciju. Un tagad um, ēnu referenti dažādo politisko grupu vārdā ETP. Vande Kampa kungs, Pirkunēns kundzes vārdā, paldies! Henna Virkunenei. Uh, ir pašlaik jābūt ītra komitejā, viņa tur piedalās balsošanā. Es nodošanies jums sekojošu viņas pozīciju. Priekšsēdētāju tiešsaistes platformas ir ļoti svarīga digitālās ekonomikas daļa, vairāk kā miljons Eiropas Savienības uzņēmumi nodarbojas ar uh, tirzniecību izmantojot tiešsaistes platformas. Ļoti svarīgi nodrošināt pārredzamību un taisnīgumu. Kā arī vienots noteikums visiem izstrādājot uh, vienos noteikumus. Uh, šīs ir ļoti svarīgs uh, tiesība akts, īpaši transporta un turismu nozerēs, jo šīs nozeres ļoti plāši ietekmē tiešsaistes platformas un digitālā ekonomika kopumā. Ir ļoti daudz mazie vidēja uzņēmumi, kas varētu iegūt uh, no eh, daudz paredzamākiem un skaidrākiem noteikumiem. Ir visiem jāpiemēro vienādi noteikumi. Šeit nav vienkārši eh, regulēt tiešsaistes platformas, iesaistīt ir dažādi aspekti, bet nu mēģinājām tekstā panākt līdzsvēru. Komisijas priekšlikums jau ir ļoti labs. Uzskatām, ka kompromisa grozījumi no jauna izlīdzsvaro komisijas priekšlikumu. Tapadels kundze referenti ir paveikusi labu darbu, un tautas partija ir arī uh, gatava atbalstīt lielāko daļu kompromisu grozījumus. Liels paldies! Virkunens kundze vārdā, un es domāju, arī, ka man angļot uzlabos. So, ECA, Demismakers, sind da, ich gebe Ihnen. Paldies! Demismakers kungs nav ieradies. Nē, ir ieradies, izteiksies Nīderland. Nīderlandes. Vispirms es vēlos pateikties Tāpardēls kundzei. Es pateicos arī kolēģiem par kompromisu grozījumiem. Paldies arī par to, ka ņēmāt vērā mūsu komentārus un mūsu grozījumus. Tie ir tagad atrodami. Uh, kompromisos, un tas nodrošina labu līdzsvaru, līdz ar to varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Kompromisa grozījumi nodrošina patērētāju aizsardzību, kā arī regulē tiešsaistes platformu darbu Es domāju, tādēļ mēs ļoti labi reaģējam uz šo jaunās eh, nozares izaicinājumu. Lielākā pāredzamība, labāk aizsargājam arī komerciālos lietotājus. Tas tikai uzlabos attiecības starp lietotājiem un tiešsaistes platformām. Tālāk eh, lielākās labvēlības režīma klauzula. Tā ir ļoti laba iniciatīva jo tās niedz garantiju patērētājiem. Un viņš līdz ar to varēs atrast uh, sev izdevīgāku cenu. Dažas valstis jau sniedz šeit labu piemēru, uh, bet nu tagad ir nepieciešama Eiropas stratēģija. Esmu pārliecināts, ka aizsargājot uh, komerc noslēpumu, tiešsaistes platformas eh, joprojām eh, varēs eh, attīstīties. Uzskatu, ka šie grozījumi arī ļaus vēl vairāk nodrošināt godīgu konkurenci ar dažādām platformām. Paldies, Demis Mākerkungs! Un Aldis vārdā Teličkas kungs, paldies, Koha kungs, paldies tev arī, Klaudija, gribu teikt jau no paša sākuma, ka ALDE uzskatām, ka komisija nāca klajā ar ļoti labu likumdošanas priekšlikumu lai izveidotu tiesisko sātvaru attiecībām starp platformām un komerclietotājiem. Tajā pat laikā Mēs sarunās piedalāmies tā, ar tādu noskaņojumu, ka uzskatām, ka vēl ir daudz kas uzlabojums. uzlabojums. Pirmajās konsultācijās arī izteicis šeit savus komentārus, ka pārāk uz, varbūt liekam uzsveru uz kādu vienu tikai aspektu, piemēram, Deutsche Bahn, Air France jau pārdeva tiešsaistē biļetes pirms tika izveidotas tiešsaistes platformas bet ar platformām ir tagad eh, jauna veida attīstība, tas sniedz eh, patērētēm lielāku skaidrību, jaunas iespējas, arī salīdzināt, izvēlēties labākas cenas, tā ir arī iespēja uzņēmumiem. Nemainot tiesiskā akta jēgu kā tādu ideju, mēs vēlamies eh, vairāk uh, atspoguļoja dažādas aspekts, kas bija komisijas priekšlikumā. Gan komerc lietotājiem, gan uzņēmiem, es domāju, ka ar kompromisa grozījumiem Uh, referents vadībā mums tiešām uzdevās uzlabot ļoti daudz punktus. Arī komisijai te bija labs priekšlikums, kā jau es teicu, bet mums izdevās to arī vēl uzlabot. Aicinu kolēģus uh, atbalstīt visus kompromisus, izņemot vienu. Referente zina, par ko ir runa. Tas ir pār starpnieka eh, izmaksu pārdali. Tam nepiekrītam, bet par pārējo aicinu atbalstīt. Paldies vēlreiz referentei, jo tiešām uzskatu, ka mums ir tagad lielisks produkts, eh, ko piedāvāt pasaulē. Liels paldies Teličkas kungam. Kilinens kundze, goja vārdā. Paldies! Paldies, Koha kungs! Šodien esat mūsu priekšsēdētājs. Gribu pateikties Klaudijai. Paldies par lielisku sadarbību, paldies arī pārējiem kolēģiem. Vienmēr ir prieks ar jums sadarboties. Es domāju, ka Mums ir lielisks uh, risinājums, līdzsvarots, un man tiešām prieks teikt, ka varam atbalstīt to paveikto darbu. Nu, ne vienmēr tas tā ir, ka varam atbalstīt visus kompromisus, bet nu šoreiz ir noticis tiešām brīnums. Jā, yeah, so, thanks. Tas viss, paldies! Labi, paldies! Nu ko? Tādējādi esam uzklausījuši ēnu referentus. Andersons kundze arī vēlas izteikties. Jā, paldies! Es arī gribu uzteikt referents paveikto darbu. Patiesībā šis ir lai juridiski ļoti sarežģīts fails. Paldies arī sekretariātam par padomu. Šeit mēs un komisāri, komisija ir tiesības to darīt. Šeit mēs Un, um, izstrādājam kaut ko tādu, kas uh, citādi būtu tikai un vienīgi Eiropas Savienības konkurences uh, likuma pārziņā, un tas nevienmēr atbilst mērķim. Un ļoti labi, ka transporta komiteja šeit ir iesaistīta atzinuma izstrādē, jo ļoti daudz piemēru, droši vien daudziem ir uh, šādi piemēri domā, kur mazie uzņēmumi arī cieš uh, no lielajiem uzņēmumiem šajā jomā. Tieši runājot arī par platformām un arī par tiešais meklēt, meklētā programmām, man ir prieks par paveikto darbu. Arī es un citi komitejā, citās komitejās strādājam vēl pie šī faila. Būs arī vēl uh, Eh, tehniska apsvēruma dēļ arī atsevišķi eh, balsojumu par eh, dažiem grozījumiem. Ceru, ka varat atbalstīt par dažādiem pakalpojumiem, kas nodrošina lielāku aizsardzību. Un tiešām labi, ka ir te specifiska klauzula. Uh, par to, ka mazie arī tiešsaist uzņēmumi var tikt atbalstīti. Mēs negribam, lai šis tiesība akts būtu pārāk noslogojoši mazajiem tiešsaistes uzņēmumiem. Lielas paldies visiem, un es ceru, ka arī pārējās komitejās un plenārsēdē darbs šeit noritēs raiti un bez aizķeršanās. Lielas paldies Andersons kundzei! Tagad komisijas vārdā. Lūdzu, pārstāvis. Jā, labrīt. Esmu no DJ Grow. Es vēlos jums pateikties par ļoti interesantajiem komentāriem. Esam atvērti arī strādāt pie dažādiem uzlabojumiem, kādus varam veikt šai tekstā, kurš jau ir ļoti labs. Mēs tā uzskatām īpaši visa šī eh, teksta arhitektūra un uzsvers uz pāredzamību, vēl lielāku pāredzamību arī citās jomās, tikai ko minējāt ar papildus kanāliem, par eh, šiem sērakstiem, te mēs varam pilnībā atbalstīt priekšlikuma domu. Varbūt tur, kur mēs būtu šaubīgāki, un uzskatām, ka ejam te ļoti tālu, pārāk tālu. Vēlamies atgādināt, ka šī ir tāda diva posma pieeja nozerē, kas attīstās ļoti strauji. Otrs eh, šīs eh, eh, posms jau ir ceļā, tiek izstrādāts par šo platformu ekonomikas uh, observatoriju, līdz ar to esam piesardzīgi tikko runājam par konkrētām praksēm un konkrētiem aizliegumiem, vai ja pārāk iedziļināmies uh, nodevu jautājumos un tam līdzīgi. Jo, kā pareizi arī norādījāt, šis ir horizontāls instruments, tāpēc ir jārauga, lai jau tad arī tas varētu nosekt visu nozaru tiešsaistes platformas. Bet, nu jā, esam pārliecināti, kā arī pārējās komitejas jau ir tālu tikušas šai darbā, un es ceru, ka ļoti raiti šis labais priekšlikums arī tad. Uh, ritēs uz priekšu. Liels paldies! Paldies visiem par komentāriem un vārds no jauna referentei noslēguma vārdiem. Liels paldies priekšsēdētāji! Vēlreiz gribu pateikties visiem kolēģiem, paldies uh, refe, ēnu referentiem, jo mums bija ļoti labs arī, jo uh, darba pamatdokuments, un uz tā pamata arī varēja sagatavot savu priekšlikumu. Paldies arī sekretariātam mūsu komitejā. Paldies par jūsu padomu un atbalstu. Neaizmirsīsim, ka e, te es gribēju tiešām izvērst integrētu pieeju, lai izvēlētos no sašķeltības, kāda pastāv valsts. Starp valstīm runājam par e, digitālo ekonomiku, e, digitālo tirgu, kas attīstās ļoti strauji un tiešām esam iepalikuši šajā digitālā tirgū. Un tad, nu, ir tiešām pienācis laiks Eiropas likuma devējiem nodrošināt līdzsvaru digitālajā tirgu. No vienas puses digitālā ekonomika un otras puses tradicionālā ekonomika. Tad uh, ir jānodrošina šis līdzsvars, lai no tā gūst labumu gala lietotājs. Es ceru, ka ar šo ziņojumu man ir izdevies šo līdzsvaru panākt. Šīs ziņojums, kā jau teicu, balstās uz komisijas priekšlikumu, tas skar visas nozeres un dažādas aktivitātes. Izmantojot tiešsaistes platformas, mēs zinām, ka tās ir ļoti izplatītas tieši transporta un turisma nozerēs. Mums ir ļoti daudz uzņēmumi, kas uh, nodarbojas ar uzņēmēju darbību un izmanto šo, šīs platformas, tāpēc ir svarīga skaidra uh, likumdošana, kas eh, tad arī uzņēmiem ļauj nodarboties ar savām eh, savu darbību un lai no tā gūs labumu arī gala lietotāji. Paldies par sadarbību un es ceru, ka šīs ziņojums arī IMCO kolēģiem noderēs. Jā, ja, vielen dank. Wir werden am Donnerstag, dem 22.11., also. Paldies! Rīt. Balsosim par jūsu ziņojumu. Nākamais. Tālāk uh, par uh, preču tirdzniecību. Klaudi, Klaudija Šmit. Godātie kolēģi. Šis ir ļoti tehnisks ziņojums. bet nav tik pretrunīgs, daudz mazāk kā mobilitātes pakotne. Komisijas priekšlikums bija ļoti labs darba sākums. Bija labas diskusijas ar pēnu referentiem. Un visi vēlamies iet arī tālāk, lai šī ziņojums raudzītos nākotnē, lai mēs te ņemtu vērā digitālo attīstību. Šis ziņojums palīdzēja samazināt cenas. Kā jau es teicu, Mēs šeit runājam jā, par automatizētiem transporta līdzekļiem, par digitalizāciju kopumā. Simtu divdesmit tūkstoši darba stundas vienkārši tiek izšķiestas šajā nozarē, jo dati jāievada datorā, jāaizdrukā, un tas viss notiek tādā ķēdes reakcijā. Un šo procedūru var pat atkārtot piecas reizes, saņemot um, preces, ka tās tiek piegādāts tātad izšķērdība. Komisija arī runā par standartizēto kontaktu ar iestādēm, tas ir viss ļoti labi, bet es personīgi uzskatu, ka mums te ir arī jāiesaista privātā nozare. Uh, īpaši multimodālajos transportos, kur datu apmaiņai ir jābūt pēc iespējas gludākai un efektīvākai. Protams, tās. Um, Jau noteikti ar kādu spiedienu. Manis piedāvātie grozījumi šai ziņojumā var būt ļoti liederīgs uh, rīks arī īstenošanas eh, iestādēm. Paldies ēnu referentiem. Paldies par atvērtību. Un es ceru, ka mēs varētu vienoties par kompromisiem. Datas ir pieejamas digitāli, jā, bet, nu, policistiem, piemēram, ir jāaptur smagā automašīnas un jāiepazīstas uh, ar izdrukātiem datiem, izdrukātu informāciju, un tas uh, arī nu, paņēma laiku gan uh, policista darbā, gan uh, arī autobraucējiem. Tas ir sarežģītāk, un tad mēs runājam šeit par automatizētu pasauli, bet, nu, te mums jāspēr lieli soļus priekšu. Uh, iestādēm ir jāpieņem tas, ka dati tiek nodoti elektroniski, nevis drukātā formātā. Tajā pat laikā uzņēmumiem arī būs prasības, sākot ar 2025. gadu, nodot savus datus elektroniski. Ar ādu referentiem mēs ļoti daudz runājām, arī runājām ar uh, transporta nozares uzņēmumu pārstāvjiem, tiesības sargājušajām iestādēm, arī šīm. Jo ar policistiem un tam līdzīgi. Ir vēl, protams, jautājumi, par kuriem jādiskutē. Nedomāju, ka visi šie darbi, darbinieki, kuri nodarbojas ar datu pārstrādi pašlaik, ka viņu darba vietas tiks slēgtas, bet uh, mēs raudzīsim, kā to visu padarīt iedarbīgāku, kā mēs arī tad varēsim uh, uh, mazināt neefektivitāti. Un um, sadarboties visām iesaistītām pusēm. Lai mazinātu birokrātiju. Paldies! Klaudijā, Paldies! Tagad Uzklausīsim ēnu referentus S un D vārdā Izabela Deanti. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties kolēģei Klaudijai Šmitei par paveikto darbu. Paldies, ka iesaistījāt mūs visus jau no darba paša sākuma. Jāteic, ka laikmets kļūst aizvien digitalizētāks un mums ir jādara viss, lai piemērotos izmaiņām. Un tas ir arī ļoti svarīgi tieši transporta nozarē, lai varētu <clears throat> ieviest vienkāršošanu un procedūru raitāku norisi īpaši, kas attiec uz kontrolas procedūrām. Uzskaitu, kā šim priekšlikumam jāiet roku rokā arī ar digitālo tahogrāfu. Tur ir jāspēj uzglabāt visa veida informāciju. Tad, no nu, atkarībā no mobilitātes pakotnes rezultātiem, es uzskaitu, ka šī uh, dosjē sāturam ir jābūt ļoti līdzīgam, tam ir jābūt saskanīgam. Tālāk par informāciju, ar ko notiek apmaiņa par datu aizsardzību, uzskatu, ka tas viss ir jāpārvalda centrālā līmenī. Pat ja zinu, ka tas nebūs vienkārši, taču noteikumiem un normām par katru cenu jātiek harmonizētiem. Lūk, Tas varētu būt arī risinājums tam, kā netiek arī harmonizēti tie dokumenti, kas ir transporta līdzeklī. Tāpat arī dati, kas varētu palīdzēt tiesību sargājošām iestādēm pātrināt procedūras un daudz arī labāk kontrolēt datus no attāluma, neapturot uh, transporta līdzekli, lai ietaupītu laiku, padarītu kontrolas efektīvākas. Uh, Tas ir, protams, ļoti aktuāli gan tiesības sargājušām iestādēm, gan arī pašiem autobraucējiem. Tad ir jāņem vērā arī dažādi startautiskie modeļi, um, strādājot pie Eiropas standartiem, transporta elektronisko dokumentu jomā, nu, lai nākotnē nebūtu atšķirības starp Eiropas Savienības valstīm un trešajām valstīm. Un visbeidzot, vēlos arī izmantot iespēju grozīt šo dosjē, lai runātu par man ļoti svarīgu jautājumu par uh, rūpes par dzīvajiem dzīvniekiem, kas tiek pārvādāti, lai šeit nebūtu nekāda ļaunprātība. Paldies! Jā, vielen dank, Frau Demonte. Jā, paldies. Tagad e kā ir vārdā Kosmā Zlatovskī. Vārds jums.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 Mm, tāpat sadarbība starp uh, iestādēm ir nepieciešama tā, lai samazinātu izmaksas. Tiešām ļoti žēl. Ka nesam mm, gājuši tālāk mobilitātes pakotnēm. Tad nu par šo ziņojumu mums ir eh, iebildes par 26. grozījumu. Eh, te mēs esam par tālu gājuši attiecībā uz šīs regulas tvērumu, jo īpaši sāziņu starp uzņēmumiem tas īsti nav pamatoti, jo sistēmas uh, simtprocentīgi efektīvi nedarbojas. Nu, tā tad vajadzētu. Varētu ieviest šīs sistēmas bez kādas mm, administratīvās spriedzes vai spiediena, un tāpēc mēs uzskatām, ka. Uh, vajadzētu pārejas periodu, kā tas ir pāredzēts 17. grozījumā. Pārejas periodam ir jābūt realistiskam, tur ir jāņem vērā visas izmaksas un investīcijas, kas būs jāveic MVU uzņēmumiem. Tālāk. Runājot par mm, regulas pārskatīšanu, pēc pieciem gadiem tas nebūs gana, lai varētu pilnībā izvērtēt šīs regulas sēkas. Protams, ka mums būs arī grozījumi, lai uzlabotu ziņojumu. Tagad Alde vārdā Bilbao Barandikas kundze. Labdien visiem! Lielas paldies priekšsādātāji! Pirmkārt, paldies Šmitas kundzei par paveikto darbu un mm, atvērtību. Mm, nu, šie cilvēki, kas strādāja kopā, bija ļoti atvērti, tā lai mēs nonāktu pie vienošanās tik svarīgā ziņojumā par pašu ziņojuma vispārējo mērķi panākt to, ka Eiropas transporta nozare būtu vadošā inovācijās, de, digitalizācijā un dekarbonizācijā. Nu, mēs jau esam noguruši to visu laiku klausīties, ja ir Um, šīs preču pārvadāšanā, kas uh, turpmākajos gados arī mm, mainīsies 99% no uh, dokumentiem, kas uh, ir mm, preču pārvadāšanā. Joprojām mm, šīs procedūras tiek veiktas papīra formā, un tā tad tagad. Uh, šī informācija būs e, digitālā formā, un tad radīsies e, daudz šķēršļu. Problēma tāda, ka iestādes nepieņem šīs modernizācijas tendences, tā lai no papīra pāriet uz digitālo formātu un e, tā lai arī izpildītu pārējos uh, mērķus, kādi mums ir Eiropas līmenī. Tā tad ir jāizrisina divas galvenās problēmas, ka mums nav satvara Eiropas Savienības līmenī, mums ir tāds satvars ar dažādām sistēmām, kas ir fragmentēts, kas būtu jāharmonizē, un otra problēma, ka ir nesadarbspējīgas mm, sistēmas. Nu, šī sadarbspēja tiešām ir tāds atslēgas vārds, jānonāk pie uh, tiesību aktiem Eiropas Savienības līmenī un sadarbspējīgām sistēmām starp valstīm un starp dažādu uzņēmumu platformām. Jautājums ir, kā to atrisināt. Te arī burvju vārds mm, - konsekvence. Šis mm, ziņojums ir daļa no Eiropa kustībā pakotnes un visas mobilitātes stratēģijas. Mobilitātes stratēģija visos uh, ziņojumos, e, nu, tur cenšamies panākt sadarbspēju. Arī šajā gadījumā tā būtu jāņem vērā, tāpēc pozitīvi vērtēju referents iesniegtos grozījumus un arī īpaši novērtēju trešo grozījumu, kur ir atsauce uz rezolūciju. Nu, te es pieminēju konsekvenci. Uh, 2017. gadā bija rezolūcija pieņemta un ka ir jāpie, jāspēj pieņemt elektroniskos dokumentus transporta sistēmā un jāratificē ECMR sistēma bez kavēšanās. Un tāpēc mēs uzskatām, ka iestādēm vajadzētu sākt rīkoties un jāizveidot vajadzīgos mehānismus tā, lai varētu pieņemt šo informāciju elektroniskā formātā. Uh, Nu, tur nevar būt nekāda veida elastībai, tas ir vienkārši jāizdara, un ekonomiskiem operatoriem arī ir jāiesaistās e, šajā ceļā. Nu, ir daudz bažu par to, vai jāuzliek kādu pienākumu dalību valstīm. Nu, protams, ka tas ir jādara, jo pretējā gadījumā e, šie mazie un arī lielie uzņēmumi cietīs, kuri ir izveidojuši kādus mehānismus efektivitātes uzlabošanai, izskaustu papīra izmantošanu, lai būtu lielāka caurredzamība un ātrums un lai sasniegtu šos vispārējos mērķus. Tāpēc būtu nepieciešama standartizācija Eiropas līmenī eh, attiecībā uz nepieciešamo informāciju, tā lai mēs visi varētu eh, izstrādāt šo sistēmu harmonizētā veidā. Tāpēc mums ir nepieciešami uh, standarti, modeļi, paraugi, kopīgas procedūras, un tikai tādā veidā mums izdosies atrisināt problēmas, kādas rada fragmentācija un sadarbspējas trūkums sistēmās. Un, eh, To tad arī ņemsim vērā savos grozījumos, kurus jau esam piedāvājuši un pie kuriem strādājam kopā ar Šmitas kundzi un eh, ceram nonākt pie laba ziņojuma. Uh, Mm, veidojot konsekvenci ar eh, citiem mm, ziņojumiem, jo šis nav tāds izolēts temats. Paldies Bilbao kundzei. Tagad zaļo vārdā Dalundes kundze. Paldies eh, referentei Klaudijai un arī citiem dargajiem kolēģiem. Uh, Mums jau bija labas sanāksmes un vēlējos pateikties Klaudijai par labo ziņojuma projektu. Īpaši man patika teikums, ka komisijai būtu nekavējoties jāsāk darbs pie nepieciešamiem deleģētiem aktiem, lai eh, novērstu turpmākas kavēšanās. Kavēšanās ir eh, bijušas pārāk ilgu laiku, īpaši mobilitātes pakotnēm un, un saistītajām rīcībām. Mums steidzami nepieciešama sistēma, kopīga platforma, kurā vienkārši reālā laikā dalīties informācijām. Es tikai ceru, ka mēs varam rīkoties ātrāk nekā līdz šim. Tikai, lai ietaupītu arī laiku. Nu, šodien ilgāk eh, nerunāšu. Paldies, lielisks darbs, un strādāsim vēl pie labākiem risinājumiem. Varam to paveikt kopā. Paldies! Paldies, Maija! Vai no citām politiskajām grupām kāds vēlas runāt? Nē. Tad došu uzreiz vārdu komisijai. Santanato kungs. Gibt's eine Änderung bei Ihnen? Vai kaut kas ir mainījies? Nē, paldies, paldies priekšsēdētāji, labrīt! Pirmām kārtām no komisijas puses vēlētos pateikties referentam, visiem ēnu referentiem par darbu, par uh, šo iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka šī ir ārkārtīgi būtiska iniciatīva, nedrīkstam to uh, Um, atstāt novārtā, un tas varētu patiešām ļaut ietaupīt ārkārtīgi daudz uh, līdzekļu administratīvajā ziņā visiem operatoriem. Un tas ir vēl uh, tālāks solis uz priekšu uh, sektora digitalizācijā, lai būtu arī labāki standarti informācijai, informācijas apmaiņā transporta jomā. Mēs uzskatām, ka tas ir nu dienu svarīgi un harmonizācija ir nepieciešama. Un, nu, protams, eh, ir jābūt arī atbilstībai starptautiskiem standartiem. Mēs uh, esam informēti par to, ka ziņojumā pat ir izvēlēta tāda ambiciozāka pieeja nekā sākotnējā komisijas uh, piedāvājumā lai šī sistēma būtu ar obligātu raksturu arī lietotājiem un attiekties uz cita veida dokumentiem. Mēs jau esam aplūkojuši šos aspektus un nonācām pie secinājuma, ka lai gan uh, jūs varat mēģināt anticipēt, prognozēt eh, to, kas notiks vēlāk. Mēs eh, katrā ziņā gribam tādu sistēmu, kas eh, iestādēm ir obligāta, bet fakultatīva operatoriem līdz um, pakalpojumu sniedzēji pielāgojas visām jaunajām prasībām, uh, arī uh, panākot dokumentu pilnīgi digitalizāciju. Izmaksas noteikti nebūs nopietnas. Mēs gribētu, lai pašā sākumā tomēr operatoriem būtu izvēle izmantot vai nu digitāla rakstura informāciju, vai turpināt ar analogo. Mēs gan esam pārliecināti, ka jau ļoti drīz vairums operatoru pāries tieši uz digitalizēto formātu. Ja runājām par sistēmas izmantošanu attiecībā uz citiem dokumentiem, Uzskatām, ka ir svarīgi nošķirt informāciju, kas ir saistīta ar uh, uzņēmēja darbības detaļām, uh, informācijas starp diviem uzņēmumiem vai informācijas starp divām valdībām. Mēs uzskatām, ka uh, tas varētu garantēt labāku dažādu sistēmu sadarbspēju un uh, tā arī varētu labāk nošķirt dažāda veida komunikācijas formas. Tādēļ priekšlikumā piedāvājam šo business to administration, tātad uzņēmums um, iestādēji aptvērumu. Katrā ziņā liels paldies par jūsu atbalstu. Mēs apzināmies, ka šis ir ļoti būtisks priekšlikums un esam parlamentu kolēģiem pateicīgi par atbalstu. Paldies! Paldies! Paldies Matokungam! Domāju, ka viss, kas samazina birokrātisko slogu, ir labi. Tam eh, parlaments jums var piekrist. Un noslēgumā Klaudija Šmita, tev tagad līdz 11. Eh, ir laiks, nu, vienreizēja iespēja. Paldies! Nē, tik ilgi man nemaz eh, nevajadzēs. Gribēju pieminēt vēl kādu aspektu, ja runājam par uzņēmumiem un iestādēm, ar kurām jāsazinās kontroles un ka šīs kontroles nekad vajadzība pēc tām neatkritīs, jo, piemēram, e, varēs jau arī e, daudz ko pateikt jau iepriekš, vai kontrabanda ir e, kraus mašīnu kastēs vai nē. Ne bet es gribēju arī pateikt komisijai, drosmi nav iespējams nopirkt. Ja mēs tā mēģināsim uh, kaut ko paveikt, uh, varbūt jau ar tādu nelielu, maigu grūdienu, stumšanu, tad mēs varēsim jau daudz ko panākt. Ja nekas netiks pieprasīts, uh, tad varbūt vēl pēc 30 gadiem nekas nav mainījies. Tāds Tāda neliela pastumšana īstajā virzienā, es domāju, daudz ko nozīmēs. Tas ļaus mums arī uh, konkrētu laiku, jau noteikti konkrētu grafiku, līdz kuram brīdim tas ir jāievieš. Lielas paldies kolēģiem no citām politiskajām grupām. Un tas bija patiešām pirmais ziņojums kur apspriešanas laikā valdīja tāda ļoti atklāta sadarbības pilna gaisotne. Uh, un mēs eh, ļoti ātri varējām atrast kopsaucēju. Es ceru, ka komisija mūsu darbu nekavēs un eh, spers šo nepieciešamo soli pareizajā virzienā. Paldies! Es tikai gribēju pateikt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 4. decembrim, pulkstens 12. Līdz 4. decembrim tātad jums vēl ir laiks. Astotais darba kārtības punkts, bet referenta nav klāt. No 11. bija paredzēts šis jautājums. Tad 10 minūšu pārtraukums, lūdzu. So, wir setzen unsere Beratung fort. Ich hoffe, dass alle wieder da sind un ihren Kaffee genießen konnten. Es ceru, ka kolēģi varēja izbaudīt savu kafijas tasi. Tagad astotais darba kārtības punkts - priekšlikums padomes un parlamenta regulai, grozot regulu, kas tika pieņemta 2009. gadā par kopīgu vīzu kodeksu kopienā. Ištvans Ujelī ir klāt. Lūdzu, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāja vietnieku kungs. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Ja mēs runājam par transportu un turismu, iepriekš jau esam daudz panākuši. Esam daudz diskutējuši par vīzu pakotni, kas tika eh, sagatavota, lai pārskatītu vīzu kodeksu un turistu vīzu. Ja pareizi atceros, tas notika pirms trim gadiem. Jaunais priekšlikums eh, piedāvā vienkāršot procedūras attiecībā uz īstermiņa vīzām. Ir, protams, jāgarantē arī drošības uh, aspektu ievērošanu, tāpat laikā piesaistot vairāk turistu Schengenas, apmeklēt Schengenas zonu, Schengenas zonas valstis, bet nepakļaujot riskam Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Un, protams, mēs vēlamies arī veicināt nodarbinātību turismu sektorā. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu pirmais ceļotāju gala mērķis. Ir jāvienkāršo procedūras tiem, kas vēlas vienkārši uz īsu brīdi ierasties Eiropā. Un tas, protams, varētu ļaut samazināt izmaksas un arī birokrātiju. Mēs plenāru sēdē nobalsojām par priekšlikumu un saskaņā ar oriģinālo vīzu kodeksu ir uh, daži priekšlikumi, kas šeit netika iekļauti. Eh, vairāk kārtējas iebraukšanas vīza ir tagad mainīta pret ļoti mm, pretrunīgi interpretēto kaskādes sistēmu un nav arī atsaucas uz eh, profesionāliņiem, kas bieži ceļo. Mums, protams, arī jādomā par uh, to, ka Eiropā ir vairākas pilsētas, un šī, kas tiek atzīts par Eiropas kultūras galvaspilsētām, un šis gads ir arī Eiropas kultūras mantojuma gads. Es vēlos uzlabot uh, šo priekšlikumu lai varētu uzlabot um, ilgtermiņa vīzas derīguma termiņu, to pagarinot līdz uh, desmit gadiem, saskaņojot ar citu valstu vīzu sistēmām. Ir uh, jāsaglabā pašreizējais kodeks, kas uh, paredz ilgāku uh, vīzu izmantošanas termiņu. Uh, pretstatā komisijas piedāvātajai uh, kaskādas sistēmai. Un, ja kāds e, ierodas Schengen zonas valstīs, lai strādātu, viņš, protams, e, varētu šeit uzturēties ilgāk bez pārlieka administratīvā sloga. Un ir iespējams iesniegt e, vīzu iesniegumu attiecīgās valsts konsulātā, ja izcelsmes valsts konsulāts atrodas tālāk par 500 km vismaz. Ķīnā un Indijā tik lielās valstīs tā patiešām ir liela problēma. Ir jāveicina Eiropas turismu stratēģija, tādēļ varētu samazināt arī nodevs par vīzām. Jau pastāv lieliski piemēri šajā jomā, tādēļ mēs vēlamies šo vīzu kodeksu vienkāršot un grozīt. Ir 85 grozījumi iesniegti, es sagatavoju piecus kompromisus, par kuriem diskutēsim šovakar ēnu referentu sēdē. Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem, kolēģiem. Ceru, ka mums būs svaigāks, atjaunots vīzu kodeks Eiropā. Paldies! Köszönöm szépen, István. Paldies, István, saka priekšsēdētājs Ungāru valodā. Jums ir izcila Ungāru izruna, saka uh, Istvāns Ujelī. Uh, Paldies. Tagad uh, uzstāsies ēnu referenti no ETP grupas Dēdra Klūna lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Es uh, gribētu atvainoties Klaudijas vārdā, viņa šodien nevarēja ierasties. Liels paldies, uh, paldies uh, referentam. Uh, par šī atzinuma prezentāciju. Mēs te runājam par svarīgiem jautājumiem, kas attiecas uz vīzu procedūras vienkāršošanu. Mēs jau par vairākiem svarīgiem jautājumiem uh, apspriedāmies 2014. gadā, pārskatot vīzu kodeksa likumdošanu. Tagad uh, Uh, situācija ir mainījusies un komisija ir um, aktualizējusi savus priekšlikums. Jāsaka, ka nokļūt Eiropā joprojām ir ļoti sarežģīti, ņemot vērā uh, vīzu politiku ņemot vērā Pasaules turisma organizācijas ziņojumu, runājot par vīzu iegūšanas vienkāršumu, mēs esam patiešām ļoti zemu šajā sarakstā. Es gribētu uzsvērt divus jautājumus. Pirmām kārtām vajadzētu uzlabot vīzu kodeksu, vienkāršot īstermiņa vīzu saņemšanas procedūru. Un otrām kārtām, ja kādam ir atteikta vīzas izsniegšana, ir jābūt iespējai griezties tiesā un jāizmaksā jāmaksā kompensācija, ja sūdzības iesniedzējs uzvar procedūrā jāizveido arī e-vīza tiešsaistes platforma līdz 2025. gadam vēlākais. Elektronisko mm, saziņas veidu izmantošana arī uh, interviju sniegšanai varētu būt uh, labs solis, lai vienkāršot procedūru kopumā. Un nodevas uh, būtu protams, laba doma, lai uzlabotu Eiropas turismu stratēģiju, bet es te nezinu, vai tas patiešām ir praktisks ieguvums. Katrā ziņā parlaments uh, cer, ka varēs uh, šo jautājumu pabeigt izskatīt līdz nākamā gada vēlēšanām. Paldies! Jā, vielen dank, wir kommen. Paldies! EKR grupa Zlotowska kungs lūdzu. Panie Przewodniczący, Chciałbym tylko powiedzieć, że w naszej ocenie sam projekt opinii był bardzo dobry. I do... Paldies! Gribu teikt, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums. Mēs esam aplūkojuši svarīgākos jautājumus vīzu kodeksa sakarā, neesam iesnieguši grozījumus, uzskatām, ka atzinuma apjomā, atzinuma zīmju skaits mums arī lieka pievērsties pašam galvenajam ir jābūt vienkāršotai vīzu procedūrai attiecībā uz tiem, kas vēlas šeit uh, ierasties godīgos nolūkos, ir jāizmanto arī digitālie instrumenti, lai varētu vienkāršāk uh, pieteikties vīzai. Es domāju, ka mēs varēsim tomēr uh, būt ambiciozi un varēsim sarunas noslēgt ātri. Paldies, Lotovska kungs, Alde grupas vārdā. Eh, hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Radoša kungs, paldies. Priekšsēdētāji. Diskusijas par vīzu kodeksu norisinājās jau pirms kādu laiku, un jau toreiz mēs teicām, ka atbalstām komisijas priekšlikumu. Mēs arī atbalstām eh, referenta piedāvātos uzlabojumus. Mums, protams, procedūra ir vēl vairāk jāvienkāršo. Mēs vēlamies eh, ieviest līdzīgu procedūru, jo dalību valstīs eh, nav harmonizētas šīs dažādās eh, procedūras. Grozījumos ir runāts arī par iespējām izsniegt e-vīzu, digitālo vīzu. Par šādām iespējām jāpadomā, it sevišķi, lai atvieglotu invalīdu dzīvi. Mēs ceram uz labu sadarbību ar referentu, un kā referents teica, ir jābūt vienkāršākām un labākām procedūrām vīzu izsniegšanai. Paldies! Paldies, Rādoša kungs! Goja grupa! Kilonens kundze, lūdzu. Paldies. Es tikai gribēju pateikt paldies Ištvanam. Esmu patiešām priecīga, ka man nebija jāraksta šis atzinums. Ištvan, jūs pastrādājāt godam, es uh, jūsu grozījumus uh, izlasīju un uh, ceru, ka varēsim sadarboties un atrast lielisku risinājumu. Paldies! Tie bija ēnu referenti, kas izteicās, un Demonta kundze vēlas runāt. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos izteikties, lai pateiktos referentam par lielisko priekšlikumu. Vēlos atgādināt, kāds ir vispārīgais konteksts šim regulas priekšlikumam. Jā, mēs zinājām, ka. Kā Mērķis bija samazināt uh, nelikumīgo imigrāciju, bet, nu, diemžēl pēc tam tika pārtrauktas sarunas. Uh, tika uzskatīts, ka ar vīzu izsniegšanu varētu palielināties terorismu uzbrukumu risks. Uh, taču tas ir absolūti nepamatoti un pilnībā piekrītu referentam. Gluži pretēji, mums ir jāatvieglo piekļuve Schengenas teritorijai, īpaši cilvēkiem, kuri vēlas apmeklēt draugus vai radus vai vienkārši ceļot. Un arī man patīk tas, ka e, šeit izceļām to, ka nepieciešams veicināt turismu, ir arī ietekmes novērtējums. Un uh, tad šajā komitejā mēs arī redzam, jā, kā ir tomēr uh, šeit milzīga nauda, vairāk nekā 55 miljārdi eiro, kas nāk tieši no turisma nozares. Un tas arī notiek, protams, pateicoties turisma vīzām. Līdz ar to mēs nevaram izslēgt šīs vīzas. Piekrītam kritikai, kas te tika minēta. Es arī iesūtīju grozījumus ar mērķi. Uh, samazināt izmaksas, pātrināt procedūras, kā arī atjaunināt pārstāvniecības nolīgumus, lai nebūtu nekādu šķēršļu. Un tad arī ir, protams, ļoti svarīgas elektroniskās sistēmas, lai elektroniski var iesniegt pietei, vīzas pieteikumu. Paldies vēlreiz referentam par priekšlikumu. Jā, vielen dank. Ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Paldies. Neviens cits nevēlas runāt. Komisija arī nē. Tad uzreiz vārds uh, referentam Ištvanam lūdzu. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh, paldies, paldies, dargie kolēģi. Šo pēcpusdienu, kad būs ēnu referentu sēde, Es domāju, mēs šo jautājumu beigsim izskatīt un arī vienosimies. Visu beidzot, gribu pateikties kolēģim Atilā. Viņš man patiešām krietni palīdzēja atzinumu tapšanā. Un ceru, ka šis uh, atzinums baudīs lielu kolēģu atbalstu arī balsojumā. Paldies! 3. decembrī pulksten 16. balsosim par šo atzinumu. Nākamais, pēdējais darba kārtības punkts, kas tiek, izskat, kas tiek izskatīts aiz atvērtām durvīm, ja tā varētu teikt, eh, tā ir uh, tas ir priekšlikums, lai grozītu um, nolīgumu starp ASV un ES, regulējot civilās aviācijas drošību. Grifins kundzes nav klāt. Kolēģis viņu pārstāvēs, lūdzu. Kolēģe Ulfskogs kundze. Jā. Es eh, šodien runāju Terēzes Grīfenes vārdā. Viņa lūdza viņu aizbildināt, jo viņš eh, jo viņa nevarēja ierasties, viņai ir vēl pie citiem būtiskiem uh, jautājumiem jāstrādā. Mēs runājam par uh, nolīguma grozīšanu, par sadarbību starp ES un ASV civilās aviācijas drošības jomā. Šī vienošanās jau ir uzlabota. Mēs to panācām ar grozījuma palīdzību, kas tika mm, parakstīts starp iesaistītajām pusēm pērnajā gadā. Mēs runājam par eh, kopīgiem mērķiem, kopīgām vērtībām. Tas ir ļoti svarīgi eh, aviācijas nozarei. Un civilā aviācija Eh, gadā ienes eh, apmēram 500 miljārdus eiro Eiropas Savienības IKP un vairāk par 9 miljoniem cilvēku ik gadu pārvietojas Eiropas Savienībā ar um, ehm, līdmašīnām, ar aviāciju. Mēs esam uh, informējuši padomu par saviem nolūkiem. Uh, šo jautājumu izskatīt pēc iespējas ātrāk, un Terēzes Grifinas priekšlikums eh, tam ir nepieciešama vien piekrišanas procedūra, bet eh, šis tik ļoti svarīgais nolīgums mums ir eh, patiešām jāspēcina, jāuzlabo un ir jādod zaļā gaisma nolīgumā parakstīšanai. Paldies! Jā, vielen dank. Paldies. Paldies arī referentēju, šoreiz viņas um, aizstājējai. Uzstāsies tagad ēnu referenti ETP grupas vārdā Vims Vandekams. Jums ir kas sakāms? Priekšsēdētāji. Es pat nezinu īsti, kurš ir ETP ēnu referents. Vai es? Labi. Tad es um, atbalstu kolēģi no SD grupas. Weitere Redner sehe ich auf mein. Bet es šeit sarakstā neredzu nevienu citu runātāju. Jāsaka, ka tas, kas attiecas uz uh, ceļu satiksmi šķiet attiecas arī uz aviāciju, uz gaisa satiksmi. No komisijas neviena arī nav klāt, tad grozījumi ir jāiesniedz līdz 26. novembra 17. Ja mēs runājam par tik nopietnu jautājumu kā šis, mēs eh, gan varam tikai teikt jā vai nē, vai nu piekrist, vai noraidīt tad eh, grozījumi nevarētu atteikt, attiekties arī uz noraidīšanu, jo referentes nostāja ir pozitīva. Jā, jā. Ich hatte es vorhin schon angekündigt, das war der letzte. Šis bija pēdējais atklātās darba programmas punkts. Mēs varētu tagad eh, turpināt aiz slēgtām durvīm. Es lūgtu visus viesus tagad doties ārā. Šeit var palikt tikai deputāti. Mēs arī tagad vairs neraidām internetā. Es gribēju pateikt saviem apmeklētājiem, ka jūs varējāt arī šai sēdēji sekot internetā, jo tā tiek straumēta. Jūs varat uh, skatīties un arī klausīties visās oficiālais valodās, ko mēs te darām. Īs, īs pārtraukums un turpināsim darbu aizslēgtām durvīm ar Maisners kundzi.